demokrātijas eh, aizsardzgāšana un stiprināšana arī Fonderlejas kundzes prioritāte. Arī priekšsētājs vietniece Jurovas kundze, viņa būs atbildīga par eh, rīcības plāna eh, koordināciju šajā jomā, un tur būs iekļautas vairākas iniciatīvas. Un tieši lai uzlabotu mūsu sabiedrības noturīgumu un vienlaikus ievērojot un aizsargājot pamatiesības. Cīņa pret hibrīdu draudiem pieprasa visaptrošu pieeju Nu, tāda horizontāla darba metodi. Nu, tādēļ ir jāstrādā ciešā sadarbībā ar visiem attiecīgiem partneriem, gan Eiropas Savienības iestādēs, gan dalību valstīs, lai uzlabotu savienības spējas eh, eh, identificēt un novērst hibrīd draudus. Mūsu demokrātiem vēlēšanu aizsardzībai nepieciešams saskaņot pasākumu no Eiropas Savienības un dalību valstu puses, bet vienlaikus arī pilsoniskai sabiedrībai jāiesaistās, arī nozares pārstāvjiem jāiesaistās. Uh, Mūsu reakcijai jābūt tiešām visaptvarošai, koncentrējoties gan uz iekšējiem, gan ārējiem pasākumiem un tātad šo, šo risku dimensijām. Dāmas un kungi, daudz kas ir paveikts gan Eiropas Savienības institūcijās, gan, gan arī atsevišķās dalībvalstīs. Ļaujiet man tikai īsi varbūt, pieminēt svarīgākos pasākumus, svarīgākās robežšķirtnes, piemēram, regulāra informācijas apmaiņa vēlēšanu tad, tad, sadarbības sistēmā, ātrās rēģēšanas sistēmas izveidi, strateģiskā komunikācija, neatkarīgu ekspertu tīklu veidošanu, mēdīju un tātad lietpratības kampaņas, kā arī uzvedības kodeksa tātad, pieņemšana dažādām platformām. Bet institucionāls mehānisms, protams, ir jāstiprina, nepieciešamais gan jauni instrumenti, lai uh, realizēt Eiropas padomus noteiktos mērķus. Jāturpina veidot partnerattiecības, jo sevišķi sadarbībā ar NATO. Un uh, šai sakarā Helsinkos, e, tātad e, atrodas e, ekscelences centrs cīņā pret hibrīd draudiem, un tas, šis centrs viennozīmīgi sekmēs darbību šajā jomā. Vienlaikus informācijas stratēģijas tiek izvērstas arī ārpus mūsu robežām no ārvalstu aģentu puses, un tāpēc nepieciešams uzlabot attiecības ar Dienvedu un Austrumu partnerībām un arī Rietumu Balkānus. Iepriekšējā ja mēnesī padomu pieņems secinājums par, par demokrātiju dezinformācijas atklāšana, ka tur norādīts, kā, kā arī um, politiskā korupcija, mediju stiprināšana, uh, digitālo iemaņu stiprināšana šeit ir svarīgi elementi, lai uzlabotu situāciju. Arī ko es kopā struktūrētā un koordinētā veidā, lai cīnītos pret šiem draudiem. Ir jānosargā mūsu vēlēšanas, um, jo tās ir mūsu Eiropas vērtību godos. Paldies! Paldies! Uh, Tālāk komisijas vārdā un arī sirsnīgi sveicam jūs par, par, par ievēlēšanu amatā komisāra Juravai Vārts Lūdzu. Priekšstādātāji, cienījamie deputāti, paldies par šo iespēju izteikties un, um, un pakomentēt šo tik svarīgo jautājumu, tad ārbalstu iejaukšanās mūsu demokrātijās un vēlēšanās komisija iesaistījusies uh, plašā centienu klāstā, lai risinātu šos daudzveidīgos uh, riskus, kas rodas no tā, ka trūkst caurskatāmības kā tiek eh, izplatīta dezinformācija un arī citas manipulācijas, lai iekļūtos demokrātiskos procesos un vēlēšanās. Komisija ir eh, gatava arī turpmākajā termiņā turpināt darbu pie šiem jautājumiem, un kā mēs dzirdējām no prezidentūras, un tas būs viens no maniem svarīgākajiem uzdevumiem jaunajā komisijā, un paldies jums, protams, arī par iepriekš eh, arī cēlnieks rādīto atbalstu. Brīva, brīvas vēlēšanas, to organizēšana ir primāri, protams, daļbalstu atbildība. Tomēr Šeit nepieciešama Eiropas eh, līmeņa pieeja, ņemot vērā to, ka manipulācijas ar demokrātijām nepazīst robežu. Ir ja nepieciešama kopēja pasākuma, lai novērstu šos riskus. Nu, tāpat kā ar tiesiskumu, tas, kas eh, ietekmē vienu valstu, var eh, ietekmēt arī pārējās un visu savienību līdz ar to kopumā. Šie riski ir visai kompleksi. Nu, mērķi ir kustīgi, mainās. Nu, piemēram, šiem ārējiem aģentiem aizvien biežāk izmanto kādus mm, eh, pašmāju eh, uzpērts darbiniekus, un arī tehnika attīstās, līdz ar to kļūst iespējams aizvien jaunas iejaukšanās formas un stratēģijas. 2019. gada vēlēšana kontekstā komisija ir spērusi vairākus konkrētus soļus, lai novērstu šos eh, riskus. Uh, Tāda ir uh, konkrēta pasākuma pakotne, lai nodrošinātu uh, brīvas un, un tiesiskas vēlēšanas Eiropā. Ir pieņemts uh, rīcības kodeks, ko ir parakstījusi Microsoft, Google, Facebook un, un Twitter kompānijas. Un tāpat ir panācis zināms progress arī attiecībā uz rīcības plānu pret dezinformāciju. Un šo darbu arī turpināsim nu, tuvākajā termiņā. Esam strādājuši pie tā, lai izveidot tādu holistisku un pastāvīgu satveru kura mērķis ir stiprināt mūsu demokrātiju noturīgumu un uh, spējas arī pielāgoties aizvien jauniem riskiem. Un, uh, ja sevišķi ko, tādām koordinētām un, un, uh, un pārdomā, pārdomātām manipulācijām. Ja nepieciešama visaptvaroša pieeja, kas iesaistīs visus partnerus dažādās valdības jomās, tā skaitā nepieciešama arī sadarbība ar regulatīvām un, un tiesību aizsardzības organizācijām, ar žurnālistiem, ar faktu pētniekiem, uh, akadēmiskām aprindām, eh, pedagogiem, pilsonisko sabiedrību, kā arī ar eh, nozars pārstāvjiem un tiešsaistes platformu pārstāvjiem. Dažas no tām es jau pieminēju, bet, protams, ir jāpiesaist arī citas, lai tās eh, sadarbotos ar mums. Un, protams, ir nepieciešams informēt arī mūsu pilsoņus jāvēro viņu pašu un, un noturīgums un spējas cīnīties pret šiem riskiem. Es reizēm saku, ka Mums ir eh, nepieciešams vairot pieprasījumu pēc eh, patiesības. Nu, nā, eh, tas ir tiešām tāds ļoti ambiciozs mūsu uzdevums. Jāstrādā labāk, lai identificētu, vanozētu un, un atklātu dezinformāciju, kā arī citas manipulācijas ar mūsu demokrātiskiem procesiem, atklātu attiecīgo aģentu taktiku. Te nepieciešami ir papildus pasākumi, lai uzraudzītu kiberdrošību un noturīgumu pret uh, hibrīd draudiem. Runājot par sadarbību, varam būt uh, gandarīti par šo vēlēšanu tīklu izveidi. Šodien tas uh, sanāk kārtējo reizi, piekto reizi, lai runātu par to, kā stiprināt uh, tātad vēlēšanas. Tas tāds jauns uh, klubs un ļoti būtisks mūsu instruments, mūsu instrumentārijā. Tātad, ja nepieciešami ir labāka sadarbības starp iestādēm un dalībvalstīm, caur šo tīklu, kā arī ātrās brīdināšanas sistēmu, kas eh, palīdzēs mums eh, saslēgt kopā praktiski visām valstīm. Tas dos mums arī iespēju arī izveidot eh, tādu jēgpilnu sadarbību ar, ar partneriem no trešajām valstīm, G7, NATO. Jo mēs saskaramies šeit ar reāli globālu problēmu. Un mēs varam uzlabot arī komunikācijas efektivitāti, nodrošināt koordinētu reakciju uz dezinformācijas incidentiem, kā arī uzlabot sabiedrības informētību kopumā. Uh, Un šai sakarā ir svarīgi turpināt mūsu centienus, lai sekmētu neatkarīgas eh, faktu pārbaudītāju un akadēmisko pētnieku tīklu, lai um, atklātu šīs dezinformācijas eh, kampaņas visos sociālajos tīklos. Un, 12 eh, mēnešu ieviešanas termiņš šim rīcības kodeksam, ko esam izstrādājuši. Nu, tagad izvērtējam, kāds viss darbojas. Ja šī kodeksa um, darbības rezultāti būs neapmierinoši, tad komisija nāks klajā ar papildus pasākumiem. Nu, tā skaitā, iespējams, arī ar kādiem regulatīviem priekšlikumiem. Ir ja nepieciešams investēt arī mēdīju lietpratība. Tā ir arī demokrātiskas sabiedrības uh, attīstības atslēga. Pilsoņiem ir um, jābūt uh, aprīkotiem ar adekvātiem instrumentiem, lai um, viņu līdzdalība demokrātiskajos procesos būtu balstīta uz informētību. Mm jaunā komisijas priekšsēdētāja Fonda Lēnas kundze ir ierosinājusi jaunu digitālu pakalpojumu aktu, kas um, aktualizēs un uzlabos um, drošības um, kritērijus digitālajām platformām, pakalpojumiem, produktiem. Un tāpat arī ir apņēmusies izstrādāt uh, koordinētu pieeju mākslīgā intelektijā, tātad nozarē. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uh, mūsu noturīgu un, un uh, uh ilgspējīgu digitālo nākotni. Pasoties uz Fondelēnas kundzes politiskajām vadlīnijām, es jaunajā komisijā strādāšu pie demokrātijas, tātad demokrātijas rīcības plāna, kur būs iekļaut arī pasākumu cīņā pie teikšanās mūsu Eiropas vēlēšanās. Vienlaikus paturot prātā to, ka, protams, ir jānodrošina cilvēkam arī vārda brīvība. Domāsim par iespējamiem leģislatīviem priekšlikumiem, lai nodrošinātu to, ka mums ir uh, adekvāti noteikumi attiecībā uz partiju finansēšanu un ka ir eh, tāpat arī caurskatāmība attiecībā uz apmaksātiem politiskām reklāmām. Nedrīkstam pazaudēt eh, līdzsvaru, protams, ir, mūsu mērķis ir aizstāvēt demokrātiju, nosargāt demokrātiju, un tādēļ ir skaidrs, ka ir eh, jārespektē runas brīvība, mūsu pamata tiesības un vērtības. Un tas tie, tie būs mūsu stūrakmeņi arī turpmāk. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Lielas paldies komisārai Juravai. Un tagad ETP politiskās grupas vārdā izteiksies Rāņģela kungs. Viņam tiek dotas trīs minūtes. <clears throat> Paldies, priekšādātāji! Paldies arī Somijas prezidentūrai, komisārai Jurovai. Pirmkārtām es vēlētos jūs apsveikt par jūsu nozīmēšanu amatā šodien. Gribētu vēlēt jums veiksmi. No pieredzes zinu, ka jūs esat apņēmības pilna pildīt eh, tos uzdevumus, kas ir iekļauti jūsu portfelī. Mēs zinām, ka jums priekšā daudz izaicinājumu, tomēr mēs rādzam, ka jūs esat entuziasma pilnā. Tāpēc vēlam visu to labāko. Jūs eh, arī zināt, ka mūsu grupa vēlēsies ar jums sadarboties. Tāpat arī viss parlaments vēlas eh, palīdzēt komisijai tā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Domāju, ka attiecības mums būs ļoti labas. Tagad pāriešu uz savu dzimto valodu seja por potências estrangeiras, seja por vezes com alguma cumplicidade de forças. Ārvalstu iejaukšanās no mm, ārvalstu puses vai arī mēģinājumi iejaukties iekšējos notikumos ir, protams, ļoti sarežģīta situācija. Mēs redzam, ka mūsdienās ar uh, tehnoloģijas iespējām, tas var šo fenomenu padarīt vēl spēcīgāku. Mums ir jādomā, kas notiek. Mēs redzam, ka, piemēram, um, Čehijas institūcijas ir sūdzējušās par uh, Krievijas iejaukšanos. Tāpat arī Katalonijas gadījumā mēs uh, redzam, ka lielākai daļai Eh, IP adrešu m, mm, var atrast saikni ar Maskavu. Mēs redzam, ka notiek eh, reāla iejaukšanās citu valstu politikā tā, lai radītu nestabilitāti un izplatītu dezinformāciju mūsu sabiedrībā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu pirmkārtām domāt par izglītību, par mūsu līdzpilsoņu informēšanu, jo īpaši šeit eh, domāju par jauniešiem. Tieši jauniešiem vajadzētu nošķirt pareizo no nepareizā. Viņiem ir jānodrošina iespēja apgūt kritisko domāšanu. Tāpat arī vajadzētu iesaistīt visus vadošos spēkus. Šeit ir runā gan par reliģiskajām kopienām, gan arī par universitātēm, par visiem tiem, kuriem ir iespēja nodot idejas mūsu sabiedrībai. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt uh, efektivitāti visiem iesaistītajiem tā, lai tie varētu efektīvi cīnīties pret uh, ārvalstu iejaukšanos. Mums uh, tāpat arī vajadzētu saprast, ka pastāv arī apdraudējums demokrātijai. Vēlētos šeit atgādināt par Maltas situāciju. Maltā tika nogalināta žurnāliste Dafne Karuana Galicija. Šīs uh, eh, patiešām bija šausminošs gadījums, tāpēc, ka uh, tiek līdz ar to apdraudēta arī brīva informācijas aprite. Liels paldies, eh, tagad nākamā runātāja Pirī kundze, pusotra minūte. Liels paldies priekšsādātāji. Sveicam um, jauno komisāru amatā arī no sociāldemokrāta puses. Uh, Brīvas un taisnīgas vēlēšanas ir katras demokrātijas centrā. Tas attiecas uz jebkuru valsti un arī Eiropas Savienību. Taču šādas brīvas vēlēšanas nevajadzētu uztvert par pašsaprotamām. Vēlēšanas ir mūsu demokrātiskās sistēmas pamatā, un mēs redzam, ka šī sistēma tiek apdraudēta katru dienu. Tā tas turpināsies, ja mēs nesāksim rīkoties. Šis jautājums ir ļoti svarīgs daudzās dalībvalstīs. Pašreizējā politika ir nepietiekama, lai mēs varētu tikt galā ar šiem hibrīdiem hībrīdu uzbrukumiem mūsu demokrātijai. Miljoniem eiropiešu tiek pakļauti masīvām informācijas kampaņām, pateicoties šādiem ārvalstu uh, mēģinājumiem iejaukties. Mēs redzam, ka var arī piekļūt strateģiskai infrastruktūrai un datiem, kas ir ļoti bīstami. Tāpat arī tiek uh, pārkāpti dažāda veida tiesību akti. Tomēr Eiropas uh, valdības vēl ar vien nerīkojas. Uh, Dažas valdības pat slēpj patiesību no sabiedrības. Tas attiecas, piemēram, uz Borisa Džonsona valdību apvienotajā karalistē. Nesen viņi atteicās publiskot uh, izmeklēšanas komitejas ziņojumu par uh, Krievijas iejaukšanos viņu politikā. Mēs redzam, ka Krievijas spēlētāji arī uh, mēģina sadarboties ar Mateo Salvīnī līgu, tāpat arī Ibīcas skandāls Uh, Francijas Front National skandāls un tāpat arī uh, bīstama mm, tiešaisas aktivitāte nesenajās Vācijas vēlēšanās. Uh, Pateicoties sociāldemokrāta grupai, Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kurā mēs aicinām rīkoties arī šeit, parlamentā. Mēs saprotam, cik šis jautājums ir svarīgs. Aicinām izveidot īpašo parlamentu izmeklēšanas komiteju par iejaukšanos vēlēšanās, tā lai visi šie gadījumi tiktu izpētīti bet, diemžēl, šī rezolūcija netika pieņemta pateicoties kolēģiem no Reņū. Es eh, patiešām brīnos, eh, kāpēc uh, liberālie demokrāti no šīs grupas, tātad apvienotās karalistes deputāti, vēlējās diskutēt par šo jautājumu parlamentā, bet dažkārt mēs redzam, ka ir vajadzīgs laiks, lai patiešām stātos pretī izaicinājumiem. Uh, Strādāsim kopā, nodrošināsim, lai Eiropas parlamentā arī šie jautājumi tiktu uztvērti gana nopietni. Lielas paldies! Nākamais runātājs eh, Riņū politiskās grupas vārdā Džurāna kungs. Paldies, priekšādātāji! Vicepriekšādātājs kundze, protams, es arī apsveicu jūs Riņu grupas vārdā par jūsu atjaunošanu amatā, un es arī vēlētos paust savu prieku par to, ka mēs runājam par jautājumiem, kuriem pieskārāmies jau iepriekšējā sasaukumā laikā, proti demokrātija un tiesiskums. Mūsu vēsture sastāv no tāda sarežģīta līdzsvera atrašanas. Fonderlainas kundze šorīt runāja par to, cik mūsu demokrātijas ir trauslas un kā mēs mēģinam uh, panākt šo līdzsvaru starp brīvības aizstāvēšanu, starp vārda brīvību, starp brīvību izteikties un um, vienlaicīgi arī um, mums ir jāievēro noteikumi, šie noteikumi, kas attiecas uz visiem, lai mēs visi varētu līdzās pastāvēt sabiedrībā. Mēs skatāmies vēsturē, ka pateicoties drukāšanai, drukāšanas atklāšanai, mēs varējām sākt progresēt un varēja sākt attīstīties humānisms. Mēs esam um, pieņēmuši un aizstāvējuši preses brīvību, taču, protams, šo līdzsvaru atrast ir ļoti sarežģīti. Mm, Priekšādātājs kundze, jūs arī nākat no valsts, kas nevienmēr ir pazinusi vārda brīvību, brīvību brīvi domāt. Mēs esam iestājušies par šo domas un apziņas brīvību. Un vienlaicīgi mēs uzskatām, ka tiem, kas visu publisko, vajadzētu būt arī atbildīgiem. Ir jāpiemēro noteikumi. Mēs nevaram pilnīgi visu publiskot mūsu demokrātijā. Un tad, kad es dzirdu, ka tagad internets aizstāja iepriekšējos saziņas līdzekļus, presi un tā tālāk, tad es redzu, ka viss notiek daudz ātrāk un tiek teikts, ka mums nevajag neko regulēt, mums vajag ļaut internetam pašregulēties. Es vēlētos šeit teikt, ka mēs līdz ar to pārkāpjam Eiropas demokrātijas vērtības, un gal galā šī vērtība ir līdzsvars starp brīvību un likumiem. Noslēgumā vēlos norādīt, ka internetam nevajadzētu kļūt par beztiesisku telpu. Nevajadzētu būt tā, ka sociālie tīkli kļūtu par vietu, kur brīvībai izpausties bez jebkādas kontroles. Paldies! Nākamais izteiksies Logodīnska kungs no Zaļo politiskās grupas. Trīs minūtes. Paldies! Es arī zaļo vārdā vēlētos sveikt vicepriekšādātāju par ievēlēšanu. Šodien mēs runājam par kādu citu tematu, proti um, konflikts starp uh, Krieviju un Ukrainu, kas grauj mūsu ekonomiku. Mēs uh, redzam, ka um, Bundestāgs ir izplatījis šādu informāciju, un tātad te ir runa par vīrusu, kas mm, izplatījās pateicoties grupai, kas atrodas ļoti tuvu Krievijas slepeniem dienestiem, un tas bija tikai tāds acīm redzamākais piemērs, kāda no ārvalstīm ir notikusi iejaukšanās mūsu demokrātiskajās institūcijās. Radā notiek ļoti daudz kas, un tas, protams, mums liek uztraukties. Tas, ka notiek šāda veida iejaukšanās, pierāda Uh, propagandas karu, uh, ideoloģisku cīņu, un jāsaka, ka šī cīņa notiek starp Krieviju, Ķīnu un liberālajām demokrātijām no otras puses. Tas notiek ne tikai angļu un vācu valodā, tas pats notiek arī uh, krieviski. Uh, to es ar pieredzu arī Berlīnē, savā pilsētā, kur um, daudzi krieviskie runājošie um, mm, lasa un, un seko līdzi šīm viltus ziņām eh, krieviski runājošos mēdījos. Tāpat arī Redfish eh, Facebookā mēs redzam, ka tas ir tāds eh, kreisi radikāls grupējums, kas īstenībā Um, aicina aizstāvēt klimatu un ir um, publisko arī labas ziņas, bet vienlaicīgi tas pieder arī Krievijas ziņu aģentūrām un tādējādi mēģina paust pilnīgi citu propagandu. Šīs ziņu aģentūras mums noteikti vajadzētu uzraudzīt, tāpat arī mums vajadzētu izmeklēt pašiem savus kolēģus. Te ir runa par uh, partijām, kas uh, mm, pilnībā nicina demokrātiju, nicina demokrātiskas partijas, un vienlaicīgi tās šeit sēž mūsu vidū. Šeit vēlētos norādīt, ka AFD nav mūsu vidū. Tas, eh, protams, ir nožēlojami. Mēs eh, redzam, ka Šie kolēģi katru dienu šeit sēž mūsu vidū. Mums vajadzētu skaidri viņiem prasīt, no kurienes tad viņi ņem naudu. AFD norāda, ka uh, tā bieži vien dodas uz konsultācijām Krievijas vēstniecībā. Ļoti daudz no šīs naudas uh, nonāk Vācijā tieši no Šveices. Uz šiem jautājumiem vajadzētu sniegt atbildes. Šeit nav runa tikai par anti-eiropiejiešiem, runa ir arī par mums. Mēs vēlamies stiprināt uh, demokrātiskas institūcijas. Un šeit ir runa arī par digitālo kultūru un par digitālajām zināšanām un par mūsu institūciju izturību. Tas attiecas arī uz mūsu kolēģiem, kuri mums nav snieguši vēl atbildes. Liels paldies! Tagad ID politiskās grupas vārdā Bardēlis kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji! Es atvainojos, ka šeit um, nepiekritīšu vispārējai paranojai. Mēs redzam, ka mums tiek uzspiesta ideja, ka Putins mēģina vērsties pret visām suverēnajām varām Eiropā. Ja prezidents eh, Makrons un eh, kanclers Konze nevar piesaistīt savus vēlētājus, tad noteikti te ir runa par ārvalstu manipulācijām. Mēs redzam, ka eh, prezidenta kampaņas laikā nav noticis neviens Krievu kiberuzbrukums pretēji Makrona teiktajām. Uh, Eiropas komisija ir publicējusi ziņojumu 14. jūnijā, bet šeit nav atklāta neviena dezinformācijas kampaņa, kas nāk no ārvalstīm, kas attiektos uz Eiropas vēlēšanām. Tāpat arī te tiek runāts par it kā sazvērestībām, kuras visu laiku notiktu no Krievijas puses, bet šīs sazvērestības ir pilnīgi neredzamas un neviens tās nevar ieraudzīt. Mm, Baraks, bar, Obama, bijušais ASV prezidents, arī varētu būt iejaucies Krievijas vēlēšanās. Tāpat arī Angela Merkele vēlējās, lai Nacionālajā frontē neklājas labi. Francijas vēlēšanās. Tāpat arī um, ir bijuši mēģinājumi ietekmēt Brexita referenduma rezultātus, un tas pats attiecas arī uz Salvīnī un Itāliju. Jebkurā gadījumā uh, Pārāk ilgi notiek šāda kampaņa, un, diemžēl, jūs nespējat reaģēt uz reālajiem jautājumiem, kādi ir Eiropas Savienības pilsoņiem. Lielas paldies tagad Lundgrēnkungs EKR politiskā grupā. Lielas paldies! Situācija ir tāda, ka daudzi ir patiešām uztraukušies Mēs eh, domājam šeit par Amerikas vēlēšanām, par Ķīnu, Irānu un Krieviju. Zviedrijā mēs galvenokārt domājam par Ķīnu. Pavisam nesen Ķīna pavisam atklāti mēģināja ietekmēt ministru, proti viņi nevēlējās piešķirt balvu kādam, kas nepakļaujas Ķīnas režīmam. Lūk, šie šādā veidā Ķīna mēģina šeit uh, izpausties. Šeit nav runa tikai par nedemokrātisku vāru no ārienes, kas mēģina iejaukties uh, suverēnas valsts darīšanās. Arī Eiropas iekšienē notiek uh, šāda veida mēģinājumi. Ļoti bieži tiek veidotas pilnīgi apokaliptiskas ainas par to, kā viss tiek apdraudēts Eiropas Savienībā. Protams, ka šāda propaganda var radīt bailes. Ja ir runa par vēlēšanām, tad vēlēšanas vienmēr mēģina ietekmēt. Ja demokrātiskā valstī netiek akceptēta vēlēšana rezultāti, tad tas nav akceptējami. Nākamais goja politiskās grupas vārdā izteiksies Andersons kundze. Liels paldies priekšādātāji! Mēs nevaram runāt par šādu ārvalstu iejaukšanos vēlēšanās, nesaucot šeit pie vārda Demokrātiski unionisti partiju, kas nekad nav saukt pie atbildības par pusmiljonu mārciņu, pilnīgi mm, neskaidru līdzekļu, kas tika izmantoti Brexita kampaņā. Uh, Viņi neizlietoja šo naudu Ziemeļīrijā, tā vietā DUP partija izmantoja šo naudu valstī, kur tai nebija kandidāta, proti Anglijā. Tas tika darīts, lai apietu Anglijas vēlēšanu likumus. Nebija arī nekādas izmeklēšanas, no kurienes šī nauda nāca. Pēc Brexit referenduma tika pieņemti likumi, lai aizsargātu DUP partiju no tā, ka tai vajadzētu atklāt eh, šīs naudas avotus. Un šī pati partija pašlaik aicina Uh, lojālistus, lai tie iestātos par Brexitu. Tāpat arī ir izliktas afišas pret Sinn Fein kandidātu un Belfastas mēru Džonu Finukanu, kura tēvu nogalināja lojālisti un Britijas val Lielbritānijas valsts aģenti. Ja tas notiktu kaut kur citur, Eiropas Savienība to nosodītu. Uh, taču uh, šī mm, īrijas sadalīšana tika tieši panākta, lai iejauktos vēlēšanās, un lai neļautu tautām demokrāt, pildīt savu demokrātisko grību. Mēs varam šeit redzēt tik apspiedošus likumus, kādus šeit apskaustu pat apardīsti Dienvidu Āfrikā. Mums vajadzētu iestāties par īsten demokrātisku un apvienotu īriju. Lielas paldies, nākamais runātājs Lenāta Kungs, ETP grupa. Lielas paldies, priekšādātāji! Nav pirmā reize, kad mēs runājam šeit par viltus ziņām vai par um, līdzīgām situācijām. Mēs esam runājuši par to pirms pāris mēnešiem, pirms pāris gadiem. Mēs eh, turpinām runāt par šiem jautājumiem, tāpēc, ka šie jautājumi ir steidzami un tie ir ļoti nopietni. Jā, Eiropas vēlēšanas ir notikušas un ir vairākie pētījumi, kas norāda, ka uh, 52 miljoni Eiropas iedzīvotāju ir saskārušies ar viltus ziņām vai ar troļu ziņām. Mums e, vajadzētu vērsties pret šāda veida dezinformāciju, kas e, tiek paustā Facebookā vai citos sociālos mēdījos un kuru redz miljoniem cilvēku. Mums e, jāpaskatās, piemēram, uz šo stratkom gadījumu. Te ir runa par uh, Krievu balstajām ziņām, kas tagad ir milzīgā veidā pieņēmušas, pieņēmušās apjomos. Mums vajadzētu, protams, vērsties uh, pret uh, šāda veida kampaņām. Mums ir vajadzīgs, uh, lai šāda veida darba grupas kļūtu divreiz lielākas. Uh, Mums vajadzētu strādāt vairāk, nevis runāt vairāk. Es ceru, ka Eiropas komisija savā mandātā rīkosies aktīvāk, ka tai būs vajadzīgie līdzekļi, kurus varētu tērēt šādiem mērķiem. Mums ir vajadzīgs vairāk analīzes, mums ir vajadzīgs vairāk informācijas, mums ir vajadzīgs arī finansējums kampaņām, kas ļautu vērsties pret dezinformāciju. Tāpat arī ir jādomā par interneta gigantiem. Mums vajadzētu uh, paskatīties, kas notiek ar tādām platformām kā Facebook. Šiem interneta gigantiem vajadzētu uzņemties uh, atbildību. Te nav runa tikai par brīvprātīgu atbildību. Mums patiešām viņiem ir jāpiemēro noteikumi. Nākamais runātājs Morēs kungs uh, divi ar pus minūtes. Thank you, Chair. Um, Mr. Lenārs just said. That... Paldies, priekšādātāji mums ir sagatavota rezolūcija, tagad norisinās debatas, bet mēs visu laiku atliekam lēmumu pieņemšanu uz vēlāku laiku, un tam ir noteikts iemesls, un iemesls ir tāds, ka kaut kas notiek jau šobrīd. Jāsaka, tās nav nekādas pārspīlētas runas, tas, ir, tas nav mākslīgi samilzināts jautājums. Nē, Jūrovs kundze, jūs to labi zināt, jūs strādājat pie tā, arī mēs esam pie tā strādājuši ļoti ilgi, vēlējāmies izveidot īpašu komiteju šim nolūkam, un tas atkal neizdevās, un eh, iemesls ir tas, ka, lūk, Donalds Trumps pasaka Džonsonam, tu man patīc, es, mēs te tagad ar to visu paspēlēsimies. Tā nav tāda ietekme, par kādu mēs šeit runājam šobrīd. Nē, te mēs runājam par to, ka arvien vairāk gūstam pierādījums tam, ka pastāv nelegāla, slēpta šāda iejaukšanās, un tas nebūtu pateicis arī Džonam Kenedijam. Jo, ja pat vien, tas, ka, ja kāds vēlētās balsot citādi, tāpēc, ka viņus, viņam ir uzbrukts, ka viņam ir, eh, vi, tas ir noticis privātu datu zādzības rezultātā un tur bijis kas pre, antikonstitucionāls, signāls, tad tas nav pieļaujams. Un tāpēc runāsim skaidriem vārdiem šeit, kas ir šīs de, šo debašu tēma. Tātad nelegāla, slēpta darbība, kas beigu beigās kaitēs mums visiem. Par to mēs runājam šobrīd. Es atzinīgi vērtēju to, ko Lielbritānijas kolēģi ir darījuši uzsākot šo de, šīs debatas. Uh, jo viņi tādā veidā atklāja pēlējo svaigāko informāciju, kas identificēta mūsu valstī, respektīvi, ka konservatīvā valdība faktiski ir slēpus patiesību no sabiedrības, atsakoties publiskot izlūkdienestu ziņojumu par Krievijas draudiem un iejaukšanos Lielbritānijas politikā. Tā, mm, šo ziņojumu ir apstiprinājusi Lielbritānijas izlūkdienestu iestādes, un tāpat laikā tas netiek publiskots. Valdība to atsakās darīt. Cik tad pierādījumu mums vēl vajadzīgs, lai saprastu, ka tas viss ir ļoti reāli? Komisija, protams, turpina uh, runāt par šo tālāko dezinformāciju, ka, par ko ir pierādījumi attiecībā uz iepriekšējo vēlēšanu procesu. Tā tas, tā, tā tas ir bijis ASV, tā tas ir konstatēts Francijā, un darbība, protams, ir jāturpina. Es mudinu komisijas jauno sastāvu turpināt šo darbu. Arī jūs, komisārs Kundze, savā jaunajā amatā varat darīt vēl krietni vairāk. Mēs runājam šeit gan par drošības pasākumiem, ko īstenot internetā, gan arī reālajā vidē. Dažāda veida baneri, kodi un tā tālāk. Arī privātā sektorā jāpavēro informāciju informācija eh, par šādiem draudiem, jo nekas nav svarīgāks kā brīvas un godīgas vēlēšanas. Šāda veida rīcība ir pretlikumīga, tā ir slēpta, un mums ir jārīkojas, ir jānovērš eh, šāda rīcība, lai demokrātiju aizstāvētu. Lies paldies! Nākamais runātājs Mārtiņš Horvuts uz pusotru minūtu lūdzu. Paldies, Jurovas kundze apsveic ar jūs, jūs ar atkal ievēlēšanu šajā matā un atvainojos, ka nebija šeit, tad, kad teicāt savus ievadvārdus. Bet, cik saprotu, tad jūs apsolījāt koordinātu saskaņotu rīcību vēršoties pret šādu iejaukšanos. Jā, saskaņotībā šeit jābūt, jābūt saskaņotībā ar dalību valstīm, vai mēs runājam par Brexit vai nē. Mm, lai arī Krievijas uh, līdzekļi nav, netiek investēti tieši Londonā vai Lielbritānijā, tā ir viena lieta, bet gal galā mums ir uh, jāskatās, lai uh, tiktu pieņemtas sankcijas, kas neļaut ļautu īstenot šādus uzbrukumus demokrātijai. Te atsaucamies, ja atsaucos uz ziņojumu, par ko nu pat kolēģis runāja. Te nu arī skaidri konstatējam, cik neadekvāti ir bu, bu, bijusi mūsu rīcība līdz šim. Mēs nezinām, vai Brexit re, referendumu rezultāti ir bijuši atbilstīgi Un tagad, piemēram, redzam, ka arī Nacionālā parlamenta Lielbritānijā centās apklusināt šī valdība. Tagad šī valdība atsakās publiskot ziņojumu par Krievijas iejaukšanos. Nu, šķiet, ka tā ir tāda premjera politiskā griba. Nu, iespējams, ka šeit parādās kādi Krievijas um, naudas kukuļi, piemēram, konservatīvai valdībai. Nu, to mēs nevaram zināt. Nu, iespējams, ka mūsu valdība tiešām um, ir pie, pie kā vainojama, bet varbūt tā vienkārši nevēlas rīkoties. Mums ir vajadzīgs demokrātisks forums, kur mēs varam zvanīt šos trauksmes zvanus un pamudināt visus, kas iesnaudušies. Es ceru, ka komisija šajā darbā būs daudz noteiktāka un izlēmīgāka. Paldies! Nākamais runātājs. Alise Kunke uz divām minūtēm lūdzu. Fru talman! Lielas paldies priekšādātāji! Mēs, protams, daudz saprotam, ka šāda veida kiberuzbrukumi ir ārkārtīgi bīstami. Mēs faktiski tos neredzam, un tie tāpat laikā tie pastāv un varbūt pat dzīvībai draudīgi. Nu, tas varbūt izklausās šobrīd tā nu, samāksloti, bet nē, tas nav nekas pārspīlēts. Mēs visi to ļoti labi zinām. Šāda veida iejaukšanās turpinās un pilnīgi noteikti spēcīgi apdraud mūsu vērtības, mūsu demokrātiskos principus. Tās vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Un šī apziņa vien prasa, lai mēs rīkotos. Tik izstrādāts plāns cīņai pret dezinformāciju tieši saistē, to darīja komisija, tie bija pirmie soļi cīņā pret šādu veidu dezinformāciju, bet ar to nepietiek. Eiropas Savienībai jādara kas vairāk. Te jāpieslēdz darbā, darbam Eiropol. Viņiem ir atsevišķa nodaļa, kas nodarbojas tieši ar krimina, eh, kibernoziedzību. Tur tiek īstenotas dažādas datu analīzes, izstrādātas stratēģijas, un tas ir ļoti labi, bet arī ar to nepietiek. Eiropas Savienībai jārūpējas par to, lai ik viena dalībvalsts, kas sastopas ar kiber uzbrukumiem, uztvertos ļoti nopietni. Jo galu galā uh, Šāda veida kiberuzbrukumi apdraud arī uzticēšanos mums, Eiropas parlamentam kā iestādē, un uz, tas apdraud uzticēšanos Eiropas Savienībai kā tādai - pilsoniskā sabiedrība, valdība, e, iestādes. Visām tam jāuztver ļoti nopietni šie kiberdraudi. Un uz mūsu pleciem gulstas atbildība par šīs rīcības īstenošanu. To varam īstenot dažādās platformās, varam dažādi cīnīties pret šiem spēkiem, kas vēršas pret mūsu demokrātiju. Paldies, nākamais runātājs, kolēģis Kuhtas arī uz pusotru minūti. Kolēģe. Lielas paldies priekšādātājiem! Iejaukšanās Eiropas vēlēšanu procesos ir jānovērš. Mums jāpārliecinās, ka civilizācija e, un šī darbība var turpināties atbilstīgi, un mums ir jāspēj nošķirt propagandu no reālas īstas informācijas. Nevaram noliegt faktu, ka Krievija un Ķīna un citas trešās valsts mūždien cenšas un arī centīsies iejaukties mūsu Eiropas demokrātiskajos procesos. Šāda veida parādība Ehm, nav nekas jauns, bet to nedrīkstam izmantot ļaunprātīgi. Atcerēsimies, ka sociālos medijos Krievijā eh, tika izmantoti troļi, kā rezultātā balsošana notika tikai par zināmām partijām. Un Līdz ar to nevarēja balsot par alternatīvām, ko piedāvāja šīs jaunās partijas. Mm, islamizācija, visa klimatu pārmaiņa, viss klimatu pārmaiņu stāsts, mm, cita veida aspekti ir mm, par pamatu tam, ka viena otra vecā partija Krievijā būtu zaudējusi vēlēšanas. Nu tad, piemēram, visi šie uzbrukumi Zviedrijā šobrīd arī kļūst par ikdienas dzīvi. Un tas, jāsaka, ir rezultāts jūsu īstenotai politikai. Mēs, kā nacionālistās partijas, esam gatavs to visu novērst un padarīt Eiropu atkal par drošu. Bet eh, tieši šādi, mm, šāda veida sociālo informāciju iekšanās neļāva mūsu partijām vinēt. Es ticu drošākai un labākai Eiropai. Es paldies. Nākamais runājas kolēģis Zembatskī uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies. Komisārs Kunze. Apsveicu jūs ar atkārtot ievēlēšanu šajā amatā. Protams, ka jums priekšā tagad ļoti daudz darba. Dāmas un kungi, kārtējo reizi mēs piedzīvojam šeit dumult morāli. Lielākā daļa no runātājiem, kas runāja pirms manis, iestājās pret iejaukšanos no trešās pasaules, bet tikai tajos gadījumos, kad runājam par tām partijām, kas mums nepatīk. Nu, kā piemēram, lūk, šie torija Lielbritānijā, bet savukārt tad, kad runājam par šīm milzu kabatām, skandalozijām, miljardieru Sorosa kabatām, nu tad redzam, ka tas netiek ņemts vērā. Tie, tā ir pilnīgi dubult morāli. Nu, beigu beigās pieņemiet lēmumu, vai nu tad jūs esat pret ārvalstu iejaukšanos, jeb jums ir viena alga. Un jūs tad arī nenosodat nevienu, jo tie paši cilvēki, kas nu pat runāja, tagad saka, ka viņi vēlas cenzūru internetā. Nē, nu lai jums veicas, protams. Tieši tāpēc Džordžs Orvels savukārt rakstīja par jums savos darbos. Viņš rakstīja par cenzūras ministriju. Mums ir vajadzīgs kopsaucējs un nevis šāda dubult morāla, kādu jūs piekopjat. Paldies! Lies paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūti - deputāte Pereira. Priekšādātāji, paldies! Demokrātijas aizstāvēšanai ir nepieciešama demokrātiska un neatkarīga sociālas komunikācijas sistēma. Un mums ir jāpārliecinās, ka izvairāmies no monopola, no varas koncentrēšanās šādas informācijas izplatīšanas jomā. Jānodrošina žurnālistu neatkarība, informācijas un komunikācijas neatkarība un objektivitāte. Kā jau teicu, jāizvairās no informācijas, no informācijas spēku koncentrēšanās vienās rokās. Protams, ka atsevišķu ekonomikas grupējumu interesēs ir rīkoties tieši šādi, pārvaldīt šādus informācijas avotus un lai virzītu uz priekšu sava veida uzņēmēju darbību un tam līdzīgi. Bet mums jā, vienlaikus jārunā, jāizvairās arī no populisma veicināšanas un jāspēcina tās demokrātiskās tendences, kas neļauj, um, piemēram, vērsties plašumā labēji ekstrēmistiskiem spēkiem. Šis parlaments sastops ar ārēju ietekmi, bet, nu, jāsaka, nereti tas tiek izmantots par aizbildinājumu, lai izvairītos no um, realitātes konstatācijas. Paldies! Nākamais runātājs Bilčiska kungs priekšādā tā paldies. Jurovs kundze apsveic jūs ar atkārtot ievēlēšanu šajā amatā ļoti labi un savlaicīgi Ursula von der Leyen savā uzrunā šodien runāja par tiem daudziem čehiem un slovākiem, kas pirms eh, daudziem gadiem cīnījās samta revolūcijā par brīvību. Šī cīņa par brīvību un par brīvām godīgām vēlēšanām ir kaut kas tāds, kas vienmēr bijis aktuāls. Un vis, visā Eiropā mēs to īstenojam šobrīd daudz lielākā skaitā. Un tā ir tā, tā, ir tā brīvība, kas mums arī jāiz, jāizstāv, mums jārīkojas, ja tā tiek apdraudēta. Un šādi draudi ir, ir radušies. Tad nerunājam tikai par tiem meliem, kas pastāvēja pirms Brexit referendumu. Nē, tas ietekmē mūs visus un ietekmē visus vēlēšanu procesus Eiropas Savienībā, jebkurā ES dalību valstī. Šis parlaments jau pieņēma rezolūciju, tas notika pagājušajā mēnesī, par to, kā vislabāk cīnīties pret ārvalstu iejaukšanos demokrātiskos procesos un kā cīnīties pret dezinformācijas izplatīšanu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs tālākais solis Nu, un tagad gribu runāt par to, ko gaidām no komisijas. Pirmām kārtām jums jācīnās pret ārējo iejaukšanos un arī dzen pret dezinformāciju tādā veidā, ka tā kļūst par jūsu politisko prioritāti. Tas nevar būt tikai tāds, eh, tikai, tikai tāda tukša runa līmenī. Nē, turpmākajos piecos gados ir jāiesno reāla darbība. Tam ir jābūt politiski aktuālam jautājumam. Uh, Mums ir jārunā par to, kas ir vainīgs, kas ir pie vainas, mums ir jārīkojas, mums jābūt drosmīgiem, nākot klajā arī ar regulējumu, ar priekšlikumiem par tiesību aktiem, tā lai mēs varam aizsargāt interneta brīvības telpu, lai mēs aizsargātu savus vērtības, aizsargātu demokrātiju. Un mums jāinvestē arī vairāk līdzekļu un resursu izglītošanā izglītošanā, tajā jomā, kur mūsu pilsoņi ir visriskam pakļauti visvairāk, respektīvi par digitālo telpu, par kibertelpu un nu, kopīgiem spēkiem mēs to varam panākt. Paldies! Lies paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk kolēģis Bonafē uz vienu minūti. Kolēģi Bonafē. Paldies priekšsādātāji. Godātie kolēģi! Eiropas parlaments nu dien ir jau oktobrī pieņēma rezolūciju. Tas notika pēc sociālistu un demokrātu grupas iniciatīvas, un tajā mēs runājām par to, ka jācīnās pret šādu iejaukšanos no, no ārēju spēku puses, bet atkal konstatējam jaunus iejaukšanās incidentus. Necen Itālijā tika uzsākta izmeklēšana par korupcijas skandālu, kuras pamatā šķiet ir līdzekļi no Krievijas, kas eh, nonākuši Salvīnī rokās. Papildus šīm kriminālajām tendencēm notiek arī dažādi veidi uzņēmdarbības, apvienošanas gadījumi, Austrijas gadījums, Francijas gadījums, un pavisam nesen eh, konstatējām, ka šāda veida ārvalstu iejaukšanās konstatēta arī ir Brexit referendumu sakarā. Šāda iejaukšanās ir ļoti bīstama. Tā nav tikai tāda tukša sazvērestība, nē, tas ir draudz demokrātijas pašiem pamatiem jo šāda veida iejaukšanās nereti kūda uz naidu mm, un dažāda veida spriedzi, kas rezultātā ietekmē vēlēšanu rezultātus. Un šāda veida iejaukšanās incidenti ir jāpatur uzmanības lokā, un pret tiem jācīnās demokrātiskām iestādēm, lejot gaismu pār realitāti. Paldies nākamā runātāja Natālija Lozo. Paldies priekšādātāja, vicepriekšādātājs kundze. Eiropas modeļa pamatā ir iespēja izvēlēties, eh, ko mēs vēlamies zināt, saņemt informāciju un tā tālāk. Protams, tagad ārvalstu, ārvalstis centās vienotru ietekmēt šo informāciju, kas nonāk mūsu rokās, tādējādi cenšoties mūs vājināt. Mēs, protams, varam šos faktus konstatēt, varam nosodīt šādu iejaukšanos um, un tā tālāk, varam nosodīt to, ka viņi vēlas ietekmēt mūsu brīvo pasauli. Un mums, protams, ir jārīkojas un jārīkojas bez kavēšanās. Un tieši tāpēc varbūt nepieciešams izveidot Eiropas Savienības aģentūru, kas būtu savā darbā ar uzdevumu aizsargāt demokrātiju, tur varētu koncentrēt visu veidu ekspertīzi, kā vērsties pret šādiem kiber nu, uzbrukumiem, kā vērsties prezident, pret dezinformāciju un kā aizsargāt vēlēšanu procesu tiesiskumu. Tāpat arī jādomā, protams, par um, Mm, par pārtikas drošību. Gal galā, ja mēs pārtikas drošības nekaitīgumu jomā varam nodrošināt eh, to, ka pie mums nonāks laba pārtika, tad mums vajadzētu to pašu darīt arī attiecībā uz informāciju. Jo galu galā šāda veida saindēta informācija ir gandrīz tikpat nopietnas incidents, kā piemēram tad, ja mēs uh, saņemam saindētu pārtiku. Tas mums ir tikpat kaitīgi. Un tāpēc es gribētu jūs kā komisiju mudināt rīkoties tā, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem šo demokrātiju aizsargāt. Paldies! Nākamais runātājs - kolēģis Alārts uz divām minūtēm lūdzu. Lielas paldies! Jūros kundze, arī es gribu jūs apsveikt ar šo ievēlēšanu amatā. Oktobrī pieņēma parlaments rezolūciju, un tagad lūk atkal turpinās diskusijas, līdzīgi kā iepriekšējie runātāji. Es domāju, ka krietni vairāk būtu jādara, lai cīnītos pret šo iejaukšanos. Mēs jau dzirdējām, ka ASV šobrīd ir konstatējusi, ka tiešām ir notikusi Krievijas iejaukšanās 2016. gada vēlēšanu procesos šajā valstī. Bet Lielbritānijā tāpat laikā šis process tik tālu nav pavirzījies. Mēs zinām, ka mm, premjers Boris Džonsons pagājušā nedēļa uzstāja, ka viņš nekad mūžā nav redzējis nevienu pierādījumu, kas liecinātu par Krievijas iejaukšanos Lielbritānijas demokrātiskajos procesos. Un tāpat laikā 2017. gada decembrī Toreizējais ār, ārlietu ministrs Boris Džensons teica, ko citu. Viņš teica, ka viņš ir konstatējis šādus pierādījumus par Krievijas iejaukšanos Lielbritānijas demokrātiskajos procesos. Nu tad kurš Boris Džonsons runā patiesību un kurš melo? Kā mūsu Skotijas pirmais eh, ministra teica šodien, premjers Džonsons ir bīstams un nederīgs savam amatam. Un šāda veida gaisotnē, kad valda ksenofobija, rasisms, uh, Eh, un naids pret ārvalstniekiem. Es ārkārtīgi priecājos, ka īstenojam šīs debatas šobrīd, jo tad, kad izlasīju šo tekstu, um, tad, vēlos pār, tad sapratu, ka vēlos pārliecināties, ka, lai šīs debatas norisinātos publiski. Un tāpēc laikam mums ļoti uzmanīgi jāizvēlas vārdi. Jo, protams, kad mēs runājam šeit par valstiskām organizācijām un par dažāda veida um, valstiskiem pārstāvjiem, kas tiek iesaistīti šādos procesos, un te mēs nerunājam savukārt par. Um, cilvēkiem, kas paši īsteno demokrātiskas tiesības un iet pie vēlēšanu urnām. Esmu Francijas pilsonis, kas pārstāv Skotiju šajā parlamentā un zinu, cik dažādi mēs esam. Mums ir jābūt atvērtiem savā demokrātijā arī pret tiem, kas dzīvo, kas ir citādāk, kas ir no citām valstīm un dzīvo mums blakus. Gaidot vēlēšanas, var jums teikt, ka nebalsošu Westminsterā, bet tāpat laikā e, visiem kandidantiem vēlu veiksmi, tīpaši e, Alanam Svisam, manam godātajam kolēģim, lai viņiem tiešām beidzas šai gaidāmajā decembra vēlēšana procesā. Liels paldies, saka priekšādātāja. Nu šķiet, ka zālē visu laiku valda tāda murmināšana, šķiet tas ir zāles akustikas dēļ, tas atbalstojas visos zāles pakšos. Un tāpēc gribētu kolēģiem, kas šeit ir izsina sarunas, tomēr to nedarīt vai darīt to pavisam, pavisam klusītēm, tā lai mēs varam skaidri un gaiši uzklausīt runātāju. Un nākamais runātājs šajā gadījumā ir kolēģis. Terčs uz vienu minūti. Nē, es atvainojos priekšādātāju sev eh, labo, es vienam kolēģim pārlecu pāri, vispirms ķerī Marijānī uz pusotru minūti. Neaizmirstiet par mani, neaizmirstiet, saka Marijānī kungs. Francijā pēc 70 pēc 17. gada terorismu uzbrukumiem esam ļoti uzmanīgi sekojuši līdzi šāda veida procesiem. Zinām, ka situācija un bāžas dalībvalstīs nereti ir pat pamatotas. Reizēm jāsaka, nu, ir gadījumi, kad tās ir iedomātas, bet tāpat laikā šobrīd šeit ir tāda vēlme pēc nacionālas vienotības, tā lai mēs varētu saglabāt vienotību dalību valstīs. Eiropas Savienības vienotība kā tāda faktiski ir paradoxāla, jo jo tiek apgalvots, ka apgriešanās pie nacionalistiskiem uzskatiem varētu radīt draudus. Un tad, protams, bija arī šī rezolūcija par ārvalstu iekšanos um, mūsu vēlēšanu procesos nu pat. Un Un tur tika um, faktiski pausta tāda, tāda uzskata, kas vēršas pret Eiropas nacionālistajiem spēkiem. Mm, tajā, šajā ziņā, sakot, ka tieši tie ir tie, kas sadarbojas ar ārvalstu spēkiem. Nu jā, ir arī pilnīgi skaidri incidenti, kas konstatēti šeit Eiropas Savienībā. Soros kungs, piemēram, ir eh, vēl viens šāds lielisks priekšstats. Viņš, mm, nu, lūk, vēršas naidīgiem centieniem pret Ungārijas valdību un tā tālāk. Erdogans arī savukārt īsteno ietekmi. Mēs ļoti labi to zinām, kā tas notiek Vācijā un Francijā, piemēram, kad nāk vēlēšana procesi, viņš tur īsteno savas ambīcijas. Nu, tāpat arī Makrons un tā tālāk. Un priekšādātājs kundze. Eiropas parlamentas deputāti šobrīd pieprasīja vairāk atbalsta Baltkrievijai, nu, bet vai tad nav tā, ka mēs pirms mēs nākam klajā ar kādu mācību, mums jāapskatās pašiem uz sevi pirmām kārtām. Paldies, nākamais runātājs deputāts Terčs uz vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gudētā komisārs kundze, es gribētu runāt par šo iejaukšanos. Jā, mēs te daudz runājam par iejaukšanos Katalonijā, ka to īstenotu Krievijas aģenti. Uh, Jā, bet o, mēs arī redzam, ka šāda iejaukšanās Eiropā notiek ļoti bieži, un Merkels kundze gandrīz katrās Eiropas vēlēšanās o, iejaucās katrā valstī, Austrijā, Ungārijā un tā tālāk tā joprojām. Eiropieši iejaucās arī. O, savu laiku arī 2016. gadā iejaucās ASV vēlēšanās un apvainoja Trumpu, bet kas notiek pašlaik Spānijā, Socialistu partija pašlaik uh, veiks arī uh, aliansi ar uh, separātistiem no Katalonijas un komunistiem Podemos. Un mēs šeit runājam par to, ka Podemos izveidojas Venecuēlas. Uh, Uh, kreisais flanks, un tagad viņiem būs teikšana ministru kabinetā. Līdz ar to mēs varam teikt, ka Spānijā tagad valdīs Maduro un šī uh, masveida iejaukšanās risks, uh, kas notiek Latvijā, Amerikā, tagad atkārtosies Eiropā, jo sociālisti un komunisti ies roku rokā Spānijā. There is... No, uh, right in... Uh, šajās debatēs nav tiesības pieprasīt zilās kārtiņas jautājumu, bet jums ir kurā gadījumā Šaidros kundze dod vārdu uz divām minūtēm. Jā, es gribēju piekrist, eh, um, uzdot zilās kartīs jautājumu iepriekšējiem runātājiem. Pirmkārt, par ietekmes jēdzienu. Tas nozīmē, ka ja kāds patiešām eh, informē citus neatkarīgi, un otrs jēdziens, tas ir melīga izplatīšana nepareizai informācijai. Tas ir tas, uz ko, ar ko mēs saskaramies. Dezinformācijas eh, izplatīšana ir melu izplatīšana. Viens nav pret to, ka brīvi mediji. Uh, ieskaitot sociālos tīklus, eh, izplatītu patiesu informāciju. Pret to jau neviens neiebilst un neprotestē, bet mēs visi apzināmies, ka sociālajos tīklos eh, tiek izplatīta melīga informācija, un pret to gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm jāvēršas. Čehijas republikā ir brīdinājumi, slepnais dienests eh, brīdina no Krievijas un Ķīnas ietekmes tiek pievērsta uzmanība, ka no Krievijas eh, atbalstīta kampaņa sociālajos tīklos ar mērķi vājināt Eiropas Savienību, proti melīgas informācijas izplatīšanas formā. Tādā veidā tiek mēģināts eh, ietekmēt eh, politiskos procesus un izspēlēt vien pret otru dalību valstis. Lielbritānija tas arī ir izdevies. Tātad ir jāizskavē melu izplatīšana. Mēs vēlamies brīvus medējus. Mēs aicinām un saucam pēc tiem. Tādēļ dalībvalstīm ir jāatbalsta valsts mediju. Mēs esam situācijā, kurā dalība valstis, tā ir jāievieš eh, direktīva par audiovizuālajiem medijiem, par autortiesībām, un šī direktīva novadīs pie tā, kā tiks atbalstīti autori un tiks atbalstīti labie mediji, Un es gribu paust arī Stratkom lielu atbalstu, lai Eiropas Savienība ar vienu balsi var runāt. Es konkrēti runāju par ietekmi no Krievijas. Lūdzu, dariet visu. Paldies. Nākamā runātājā. Ruiz Devesa, viena minūte, kolēģis. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī apsveicu Jūrovas kundzi ar ievēlēšanu. Uh, um, no jauna komisāra amatā, un noteikti mēs vēl kopā strādāsim pie ļoti daudz dažādiem jautājumiem. Par šo konkrēto jautājumu runājot, uh, mums uh, uh, politiķiem Eiropā nevajadzētu būt naiviem, jo ir koalīcija, kurus mēs varam saukt arī par ienaidniekiem, kuri vēlas vainot Eiropas Savienībā, pat iznīc, iznīcināt to, un kas arī iet roku rokā sadarbojas arī ar personām, kas ir mūsu dalība valstīs. Tie ir dažādi, tas ir dažādas politiskās partijas, kustības, struktūras, tā ir realitāte, un tad mums ir nepieciešami arī jābriņojas, ir nepieciešamiem līdzekļiem, lai varētu šos draudus apkarot. Uh, Eiropas Savienībā arī jāiekļauj dažādi aizliegumi, lai ārvalstu spēki nevarētu finansēt um, Eiropas politisko partiju kampaņas. Arī iekšpusē nu, tiek nodarīts liels kaitējums Eiropas Savienībā. Paldies! Kolēģina Stinga. Paldies, nākamā runātāja kolēģe Stinga uz vienu minūti. Paldies! Šī debate ir īstajā laikā apvienotai karalistei, kur iejaukšanās vēlēšanās ir ļoti aktuāls jautājums, pašreiz ņemot vērā tuvajās vēlēšanas. Pēdējo trīs gadu gaitā konservatīva partija ir izmainījusies, to vairs nevar pazīt, un tur ir bāžas par ietekmi gan no Krievijas, gan no ASV. Visvienkāršākā līmenī Krievu oligārhu ziedojuma līmenis ir ārkārtējs. 200 tūkstoši no viena indivīda šīs vēlēšana kampaņas pirmajā nedēļā vien. Bagāti vienmēr ir mēģinājuši ietekmēt vēlēšanas, taču uh, apjomi un tehnoloģijas ir kas neredzēts. Un nopietni pētījumi ir pierādījuši šo iejaukšanos. Tos, eh, kam nav iepriekšējas zināšanas, ir daudz vieglāk pārliecināt nekā tos, kam tādas ir. Uh, Augstā vara eh, izbeigšanās ir um, likus mums atslābt attiecībā uz ārvalstu eh, propagandu, taču mums ir jāatmostas. Mūsu demokrātija ir nopietna apdraudēta. Mums ir nopietni jātiecas stingri pret visiem medijiem. Viņiem ir jāpārbauda uh, sevs publicēto faktu patiesīgums. Nākamā runātāja - Rovetes kundze, pusotra minūte. Priekšsēdus kundze, kolēģi. Kādreiz Britu parlaments eh, līdzās Atēnām būtu minēts kā demokrātijas arhetips. Taču katrai demokrātijai ir vajadzīgi drošības mehānismi, lai oligarhi ietekmi eh, nepieļautu. Apvienotā karalistē ir bijuši eh, laiki, kad mums ir bijuši godājumi deputāti, taču iespējams, ka šie laiki ir beigušies. Eh, Krievijas iejaukšanās jau ir pierādīta. Miljonāri lobbyisti, eh, kuriem ir eh, daudz skaidrs naudas, un viņi arī nav interesēti, kā kļūt zināms, kāda bija viņa iejaukšanās Brexit kampaņā. To visu vajadzēja labot. Pirms sākt nākamo vēlēšanu, ko ietekmēs lieli uh, aizdomīgi tēriņi, manipulācijas un tie paši individi, kas tās virza. Senajās aktēnās e, bija mehānismi, kā risināt šādas problēmas. Demos arī varēja atstumt tādus, kas apdraudē tiesiskumu, nepieļaut, nepielaist viņu politiskiem amatiem desmit gadu laikā. Arī modernajā demokrātijā ir vajadzīgi rīki, e, un jāvar arī nepieļaut politiskā ietekme e, šādiem superbagāt, no šāda superbagāto pusi, jo pretējā gadījumā mēs nebūsim no viņiem pasargāti. Nākamā kolēģis Sardone, pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, vai tiešām mēs kārtējo reizi runājam par uh, citu valstu iejaukšanos mūsu demokrātijā un vēlēšanās? Uh, Jo tik tiešām man liekas, ka jau esam traģikomiski. Jūs nesaprotat tautas balsojumu, nec Brexitu saprotat, nec Bolsonaro, nec Trumpu. Eh, Eiropas suverēnisti arī triumfē tāpat kā Salvīnī Lēgas partija. Un tad eh, jūs to nesaprotat, jums tā ir absolūta mistērija. Uh, Un tagad jūs mēģināt pamatot šo tautas balsojumu, ko nepieņemat izdomāt absurdas sazvērstības. Jūsuprāt, mēs mm. esam viltoto ziņu ražotāji. Nu tiešām žēl, ka sliktās ziņas jūs izplatāt ar savu eiropeistisko propagandu, par ko maksā nodokļu maksātāji.